Godātie kolēģi, gribētu lūgt visus sarunas turpināt ārpus šīs plenārsēžu zāles, tā lai mēs varam pāriet pie balsu skaidrojumiem. Sārjus Švojski, Gržiba kungs, lūdzu dodieties visā ārā no zāles, ja nevēlaties skaidrot balsis. Okay. Um, Okay. So, we... Un tā tad Nonākam pie balsu skaidrojumiem. Pirmais ziņojums, par ko saņemam balsu skaidrojums, ir saistīts ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem IFRS numur 9, tas ir 9. standarts. Un uz vienu minūti došu vārdu mūsu kolēģei Kristīnai Morvejai Lūdzu. Nemzetközi eh, pénzügyi jelentési standard. Tātad, kas attiec uz eh, starptautiskiem finanšu tirgiem, Tur ir noteikti finanšu pārskats standarti. Tie vēlētāji, kas man pazīst,